Dārgie kolēģi, dāmas un kungi, es jau gaidīju, pagaidīju kādu brīdi, jo es zinu, ka šorīt ir satiksmes problēmas, bet es domāju, ka mums tagad vajadzētu sākt, lai nekavētos pārāk. Tagad pāriešu uz vācu valodu. Uh, un gribu jūs sirsnīgi sveikt mūsu pirmajā sanāksmē jaunajā gadā, un man ir liels prieks, ka varu jums novēlēt laimīgu un veiksmīgu 2020. gadu. Šodien mums ir vēl viens punkts, kuru gribētu jau tagad pieminēt, un pāriešu atkal uz angļu valodu, arī e, tāpēc, lai izrādītu pieklājīgi mūsu e, britu kolēģiem, kolēģi šodien uh, Gandrīz pilnīgi noteikti ir pēdējā reize, kad mūsu britu kolēģi eh, būs klāt kaut komitejas sanāksmē un gribētu jums pateikties, pateikt milzīgu paldies par jūsu smago darbu, par jūsu iesaisti. Un uh, daudz no jums, kā piemēram Džulija Vorda, ir bijusi uh, Eh, kultu komitejas deputāti jau vairākus gadus, eh, citi tikai no šā sasaukuma sākuma, bet esmu pārliecināta, ka jums visiem šodien ir tāda savāda diena un ļoti savāds droši vien pēdējās nedēļas eh, šajās pēdējās darba nedēļās Eiropas parlamentā. Personīgi man ir tiešām skumji sajūta, ka jums ir jādodas prom, bet man ir prieks, ka varējām pēdējos mēnešos un gados strādāt kopā. Jūsu kaislība jū par eh, izglītību un kultūru, jūsu apņēmību strādāt Eiropas projekta labā, tas mums viss pietrūks. Un kultūras komitejas vārdā gribētu jums visiem tikai novēlēt visu to labāko jūsu turpmākajā darbībā. Vēlreiz paldies par jūsu darbu. Un varbūt, ka būs citas iespējas, eh, lai arī kāda būs sadarbības starp Eiropas Savienību un Liebritāniju, varbūt, ka mēs atkal satiksimies eh, citās eh, struktūrās, citā veidā. Liels paldies par sadarbību! Es būtu gribējusi teikt, lūdzu, palieciet, bet lēmums jau ir pieņemts un tas ir atšķirīgs. Uh, no tā, ko mēs gribētu, bet visu jums to labāko. Labi, ja nav nekādu iebilžu no jūsu puses, tad vai mēs varam apstiprināt darbkārtības projektu? Kāds tas ir pieejams vai kāds grib kaut ko teikt? Nē. Protokola projekts 4. decembra sanāksmē ir jūsu um, dokumentos pieejams, vai ir kādi komentāri par šo protokolu? Nē, tad es piedāvāju kā parasti uzskatīt protokolu par pieņemtu, ja nekādi iebildumi netiks izteikti šīs sēdes laikā. Un tagad vēl par tulkošanu. Šodien mums ir tulkojums eh, sekojošās valodās - franču, vācu, itāļu, angļu, grieķu, spāņu, čehu, ungāru, latviešu, poļu, slovāku, slovēņu, bulgāru, rumāņu un horvātu valodā. Un man šķiet, ka līdz ar to ir nosakts visu klātesošo valodas, bet es redzu, ka kāds grib izteikties. Lūdzu. Lorāns Lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, es gribēju tikai papildināt jūsu e, ievadvārdus, lai um, arī stādītu priekšā Moniku Semedo jaunu deputātu no Reņo grupas, kura būs aizstājēja kultūras komitejā un šobrīd e, darbojas arī nodarbinātības komitejā kā pilntiesīga locekle. Es gribēju vienkārši viņu stādīt priekšā visiem komitejas deputātiem. Jā, ja, Jā paldies! sirsnīgi sveicu mūsu komitejā, un mēs ar prieku labi ar jums sadarbosimies. Paldies! Jā, ja, Džulija. Jā, Džulija. Paldies! Paldies par jūsu laipnajiem vārdiem, Sabīna. Es negribu atbildēt, jo šis ir ļoti emocionāls brīdis mums visiem. Un mēs esam šeit, tāpēc, ka mums rūp šie jautājumi un tie, kam nerūp šīs lietas, tie arī nekad nenāk uz sēdēm, bet es gribēju pastāstīt, ka es esmu šodien atvedusi kādu jaunu kultūras darbinieku, eh, kas ehm, ir ļoti svarīgi jaunie kultūras eh, aktīvisti. Sveicu Metju, tātad viņš divas dienas eh, seko manam darbam, Mēķu eh, nākotne ir tavas paudzes rokās, eh, un es esmu pārliecināta, ka viņa interesi par Eiropas lietām un eh, viņa enerģija un iesaiste nodrošinās to, ka nākotnē jaunieši apvienotajā karalistē joprojām būs saistīti ar Eiropu. Viņš ir klora vadības programmas dalībnieks, tā ir jauno līderu programma kultūras sektorā un sociālajās lietās Lielbritānijā. Paldies! Paldies, Džudija! Paldies arī par to, ka um, ielūdzat jauniešus uz mūsu komiteju, un tas ir svarīgi arī um, Britu jauniešiem, jauniem līderiem uzturēt kontakts ar Eiropas Savienību tā, lai mēs uh, varam uh, mazināt šo plaisu, kas ir izveidojusies Brexit rezultātā. Tātad, tagad es gribētu atskriesties pie darbkārtības uh, taisnī, uh, translēšana internetā. Tā notiek šai sēdēji. To gribu atgādināt, un es uh, neatgādināšu, kā visiem jāuzvedas līdz ar to. Koordinātoru lēmumu, kas tika pieņemti 2019. gada 4. decembrī, uh, vēl paziņošu, ka koordinātoru lēmumi, kas uh, tika pieņemti 4. decembrī, tika nosūtīti pa e-pastu 6. decembrī, tiks uzskatīti par oficiāli apstiprinātiem, ja uh, līdz 9. decembrim nav iesniegt nekādi iebildumi. Tālāk ķersimies klāt pie nākamā darbkārtības punkta, un tas ir atzinuma projekts par uh, budžeta projekta apstiprināšanu Eiropas Savis, komisijas uh, budžeta plāna. Un otrkārt mēs runāsim par tūkošanas centra budžeta izpildes apstiprināšanu. Es kā referente par abiem atzinumiem gribētu sirsnīgi pateikties par labo sadarbību un struktūrēto darbu pie šī dosjē. Paldies ēnu referentiem, paldies eh, visiem deputātiem, kas iesniedz grozījumus. Un uh, uzreiz gribētu ķerties pie balsošanas. Vai jums visiem ir balsošanas kartes līdzi? Vai tas viss arī darbojas tehniski? Tad mēs varētu sākt ar 2018. gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu. Okay. Then... Nu- Labi. Pirmais grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Otrais grozījums par? Pret? Atturas? Pieņemts. Ceturtais ir atsaukts, tad tagad Piektais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Trešais grozījums, kurš par, es atvainojos, sestais, trešais un 19. atkrīt sestais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Septītais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Astotais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 9. par, pret, atturas, pieņemts. 10. ir atsaukts, 11. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 12. par, pret, atturas, pieņemts. 13. par, pret, atturas, pieņemts. 14. par, pret, atturas pieņemts. 15. par pret atturas pieņemts. 16. grozījums par pret atturas noraidīts. 17. divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas pieņemta. 18. grozījums ar mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts. 20. grozījums par pret atturas pieņemts. Tagad galīgais balsojums ar personālo balsojumu. Visas balsošanas kartes ir ievietotas, tagad sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Ar lielu vairākumu pieņēmts 24 par, 3 pret, 1 atturējies. Tagad nākamais. Te ir runa par tūkošanas centra budžeta izpildes apstiprināšanu. Šeit pirmais kompromiss. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tagad ceturtais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Piektais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Sastais par, pret, atturas, noraidīts. Septītais par, pret, atturas. Divās daļās es atvainojos pirmā daļa par, pret, atturas pieņemta, otrā daļa par, pret, atturas noraidīta. Un arī šeit galīgais balsojums elektroniski sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 27 balsis par, viens atturējies, neviens nav balsojis pret ar lielu vairākumu, nu, būtībā vienbalsīgi pieņemts. Tad paldies visiem un pāriesim pie nākamā darbkārtības punkta. Thank you. Okay, kommen... Labi, tad tagad pāriesim pie septītā punkta. Atzinumā projekta izskatīšana. Eiropas Inovācija un Tehnoloģija institūta strateģiskā inovācija programma, Eiropas Inovācija talantu un spējas sekmēšana Eiropā. Referente ir Judite Buntinga un ITRE ir vadošā komiteja šajā procedūrā, un pirms dodu vārdu referentei gribētu jūs informēt par to, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 27. janvāris 4. pēcpusdienā, un balsojums par atzinumu komitejā notiks 17. martā, un es gribētu tagad dot vārdu Māntīgas kundzei, lūdzu. Hello, um... Labdien! Paldies priekšsādātājiem, paldies arī par jūsu ievadvārdiem. Uh, es gribētu lūgt, lūdzu, tos, kuri atstāja zāli, dariet to klusām, lai mēs varam mierīgi turpināt strādāt šajā komitejā. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji, un paldies visiem par jūsu labvēlējumiem, gaidot Brexitu. Tas tiešām ir šausmīgi. Bet uh, es uzskatu, ka man ir bijusi tiešām privilēģija strādāt pie šī dokumenta, pat ja tas ir tik tuvu jau noslēgumam par ko es ziņoju. Tā ir strateģiskā inovācija darba kārtība Eiropas eh, Inovāciju un tehnoloģiju institūtam, kas ir kaut kas tāds, par kuru es nebiju neko dzirdējusi pirms sākt pie tā strādāt. Un kāpēc es to mīnu, ir tas, ka papildus manam atbalstam izglītībai. Eh, um, um, esmu arī bijusi zinātnes žurnāliste 30 gadus, un tas man tiešām skāra, kad uzzināju, ka šī lieliskā institūcija pastāv, par ko nebiju iepriekš zinājusi. Esmu jautājusi arī kolēģiem delegācijā un kultu komitejā, un daudz deputāti neko daudz nezin par EIT, un tāpēc es dažas minūtes veltīšu, lai pastāstīšu par šo institūciju pirms runāt par likumdošanu. Pirmkārt, 2019. gadā pagājušā gada jūlijā komisija prezentēja jaunu likumdošanas paketi. Uh, kas iekļauj pārskatīšanu, par ko ziņos tad drīz Kristians Ēlers, un inovāciju darba kārtību, kas ir mana atbildība. Tur ir 27 lapušu pielikums. Šajā paketē tiek noteikta darba kārtība un budžets turpmākiem septiņiem gadiem, un mēs kā komiteja eh, parlaments tātad dos EIT 3 miljārdus eiro, ar ko strādāt, un šiem eiro uh, tiks tērēti visā Eiropā, lai atbalstītu izglītību, pētniecību un uzņēmumus. Un tas padara IT tik interesantu, ka tā nav tikai akadēmiska institūcija, tā ir institūcija, kas ir veidota uh, ar nolūku veicināt ilgspējīgu izaugsmi visā Eiropas Savienībā. Un te runa par uh, um, uzņēmētarbības izaugsmi. Tātad mēs varam veicināt inovācijas, mēs varam uh, padarīt uh, labu klimatu jaunām tehnoloģiskām inovācijām, un ja mums ir attiecīgā izglītība, kas to atbalsta, un ja ir uzņēmumu vadītāji, kas tad zina, kā komercializēt jaunas idejas un jaunas pakalpojumus, tad mēs varam radīt darba vietas, mēs varam uh, um, tālāk uh, iekasēt nodokļus, uh, un ja uzņēmumi ir veiksmīgi, tad arī mēs saņemam ieņēmumus no nodokļiem un panākt ilgspējīgu ekonomiku. Un ir daudzas lietas, kas ir iekļautas šajā likumdošanas projektā, kas um, paplašinās EIT darbības lauku, um, ne tikai uh, fokusējoties uz uzņēmumiem. Un par to dzirdēsiet vairāk no Kristiāna, bet es arī par to runāšu. Tātad Kāpēc mēs neesam neko dzirdējuši par EIT? Ne jau tāpēc, ka uh, tā nebūtu laba organizācija. Man bija bāžas par to, kāda ir pētījumu kvalitāte, bet ko es uzzināju no brīvīgiem, kas man tika sniegti, ir tas, ka EIT ir uh, veicis tiešām izcilu darbu un viņiem ir ļoti laba tīmekļa vietne, bet mums ir jāpievēršas mārketingam pie kā atgriezīšos pēc brīža, jo vismaz deputātiem vajadzētu būt dzirdējušiem par to, un viņiem vajadzētu zināt, ko EIT dara viņu uzņēmiem, viņu izglītības jautājumiem un ilgspējīgai izaugsmai. Šī institūcija nav kā tāda uh, universitāte, nav viena liela ēka, kur notiek viss darbs. Ir administratīvais centrs, bet uh, Pēc tam tālāk ir tāds kā tīkls ar dažādām institūcijām un uzņēmumiem, kas sadarbojas. Un tā mums vai viņiem izdodas šo darbību izvērst visā Eiropā. EIT šobrīd nosedz astoņas jomas. Es par tām domāju kā par nodaļām, bet tās ir zināšanu inovāciju kopienas, jeb kika bet varat to uh, uzskatīt arī par tādus kā nodaļu, nodaļām uh, universitātē. Un komisija un deputāti um, tātad uh, ir atvēlējuši šos līdzekļus jomām, kur redz problēmas - digitālā joma, izglītība, ražošana, tirzniecība, um, turisms un citas jomas. Uh, apskatieties mājaslapā, tur tās viss ir uzskaitīts. Tātad tās ir šīs te zināšana inovācija kopienas, KIK, kur eh, tiek apkopotas augstākās izglītības iestādes, pētniecības institūti un uzņēmumi, gan lieli, gan mazi. Un tie visi strādā šajā lieliskajā zināšanu trīstūrī, kas ir EIT pamatā. Tagad ķersimies pie likumdošanas. Uh, Inovāciju darba kārtība ir īsts dokuments, bet tajā ir iekļauts 27 lapušu pielikums, kas ir izcils. Un viena no lietām, ko es centos izdarīt, es um, centos uh, daļu no šī pielikuma, šo te detalizēto informāciju no pielikuma, iekļaut likumdošanā. Es piedāvāju 95 grozījumus, izklausās, ka tas ir daudz atzinumā, bet uh, tas nav daudz. Uh, Un es tiešām ļoti koncentrēti šeit esmu strādājusi. Tātad eh, esmu iekļāvusi juridiskos elementus no pielikuma. Un šī informācija ir arī eh, jāizklāsta pašā likumdošanas tekstā. Šie grozījumi attiecas uz vispārējiem un konkrētajiem EIT mērķiem, uz prioritātēm, um, zināšanu un inovāciju kopienām visās astoņās jomās, jaunas KIK izveide, uh, um, attiecībā uz kultūras un radošajām nozarēm. Pie tā atgriezīšos budžets ir iekļauts un sadarbība ar citām programmām. EIT ir finansēts ar apvārsni, un tā ietvaros ir EIC, ir inovācija finansējums un ir uh, dažādas uh, apvārsnes Eiropa un apvārsnes 2020 daļas, kas tur uh, ir iekļauts, un EIT ar to visu sadarbojas likumdošanā un pielikumā, kā tas bija, um, tiek daudz diskutēts par uzņēmējdarbības izglītību, un tas ir ļoti labi un nepieciešams. Viens no iemesliem, kāpēc tur tik daudz uh, ir par to runāts, um, ir tāpēc, ka bija pirms tam, pirms dažiem gadiem revīzija, kas teica, ka tā ir par maz, un tagad tas ir uzlabots, un manuprāt, tagad komisija ir nedaudz pārcentusies. Uh, pievēršoties šim uzņēmējdarbības aspektam. Es negribu neko no tā ņemt ārā, bet es gribēju uh, zinātni un tehnisko izglītību atkal te vairāk iekļaut, jo, ja nav pietiekam daudz tehniskās izglītības, tad nekādus uh, jaunus pakalpojumus nevar eh, izstrādāt. Ja jūs runājat par um, pakalpojumiem, ir šis uh, kik, tur arī ir vajadzīga zinātne, lai to atbalstītu. Es arī runāju par ambīcijām. Uh, nevar eh, bez ambīcijām neko panākt pasaulē. Bet es jau uzklausīju pētniecības dienestā eh, brīfingu, ka Eiropā mēs esam tik ļoti apalikuši enerģijas uzglabāšanas jomā, um, ka mums tur nav vērts vispār eh, censties. Mēs nevēlamies šādu uh, informāciju saņemt par uh, citām jomām, tāpēc mums ir jābūt ambicioziem un uh, manos grozījumos šis ambīcijas arī atradīsiet. Jau agrāk minēju, kad tikai daži no mums bija dzirdējuši par EIT, tātad es gribu atbalstīt viņu mārketingu un saziņas budžetu. Un šajā likumdošanā mums ir arī ļoti laba investīciju schēma reģionālajā līmenī, kas ļaus gūt ieguvumu visā Eiropā, lai um, cits dalībvalsts arī var saņemt uh, šo atbalstu. Uh, un esmu iekļāvusi arī dažus grozījumus, lai uh, garantētu zinām dzimumu līdzsvaru, kas uh, mums visiem taču ir tik svarīgs. Ir uh, arī aicinājums uh, palielināt caurskatāmību EIT darbībā un arī visu kiku darbībā, un tas ir tāpēc, ka ir sajūta, ka tie, kas jau ir investējuši, uh, Uh, patur uh, visus labumus sev, un mums ir jābūt lielākai caurskatāmībai uh, par to, kā tiek piešķirta līguma. Mums ir jāparāda skaidri, ka ir laipni aicināt arī mazie un vidēji uzņēmumi. Šeit ir dažas idejas, kuras es piedāvāju pēc diskusijas ar AIT direktoru. Un tas palīdzēs veicināt MVU iesaisti, un maziem un vidējiem uzņēmumiem būs vieglāk iesaistīties. Uh, Un visbeidzot ir jaunais uh, piedāvātās uh, KIK, uh, ko atbalstīs radošās nozars. Mēs zinām, ka tie ir lieli darba devēji, ka tur ir um, tiešām spožas idejas Eiropā. Un mums, kā radošajām kultūras nozarēm, mēs arī varam dot uh, labumu Eiropas Savienībai. Tātad, dāmas un kungi, jūs priekšā ir mans atzinums. Es ceru, ka jūs varat atbalstīt manus grozījumus. 27. Uh, kā jūs teicāt, ir uh, termiņš. Uh, Es labprāt uzklausīšu jūsu jautājumus, ja jums tādi ir, un paldies par uzmanību. Nu, šajā brīdī man jālabo jūs 17. ir termiņš. Tātad 17. ir termiņš. Nē, es kļūdījos, saka priekšsēdētājā. Tik tiešām 27. sākotnējais paziņojums bija pareizs tomēr. Atvainojos. Ēnu referents Kristiāns Eilers. Jā, Kristian Ēlē als erster. Kristiāns Ēlers kā pirmais lūdzu. Paldies! Paldies par jūsu darbu! Biju 15 gadus referents apvāršana programmai šai pamatprogrammai. Tāpēc vēlos papildināt un uzrunāt komisiju Viens no iemesliem, kāpēc eh, šis instruments un eh, struktūra nav zināms publikai, ir saistīts arī ar zināmām pretrunām komisijas ietvaros. Problēma ir bijusi tāda, ka atbildīgi ir bijuši divi ģenerāldirektorāti. Un tas vairāk eh, bija organizatoriski iemeslu dēļ, nevis politisku. Un praktiski RTD ģenerāldirektors nekad nebija īpaši priecīgs par šo ideju, tāpēc arī nepopularizē to. Un vēl kas vēl sliktāk - vidas jautājumu, enerģijas uzkrāšanas jautājumu, pie kā strādāja šīs struktūras, bija daļa no citiem uzaicinājumiem iesniegt priekšlikums. Līdz ar to mēs aptuveni 4 miljārdus e, tērējām viedajām pilsētām bet nekad netika aicināti pieteikties e, pretendentu šiem līdzekļiem uz EIT, kas ir visā Eiropā, un pat mēs Eiropas e, iestādēs īsti nezinām, kā to integrēt e, plašākās programmās, kur varētu iegūt kādu labumu no tā, integrējot to plašākā politikā. Tā kā domājot par to, kā popularizēt šo instrumentu, es domāju, ka jāsāk kaut vai ar Eiropas iestādēm. ITRE komiteja jau strādā pie tā, lai EIT daudz labāk integrētu Eiropas politikā, popularizējot veiksmi stāstus caur parlamentu. Piemēram, pārtikas kikti um, tiek integrēts um, ārpolitikas kikti. Un Izrēlā pirmo reizi tāds būs. Mums jāstrādā arī ar Maroku, ar vidusjūras uh, kaimiņu valstīm. Jo tas ir tieši tas, kas mums ir nepieciešams, lai virzītu uz priekšu šādu attīstību arī citās kaimiņu eh, valstīs. Viena no būtiskākajām problēmām, pie kurām mums būtu jāstrādā, ir nodrošināt EIT dziļāku integrāciju uh, Eiropas eh, finansējuma instrumentos, tad eh, tas būtu daudz plašāk zināms un tad būtu daudz labāks rezultāts, eh, kas iet tālāk par diskusijām par budžetu un pašām mēs iestādēm. Bet man patīk tas, ko referente ir šeit darījusi, viņa iet pareizajā virzienā. Un tā kā esmu referents ITRE, un ēnu referents šeit, tad eh, tomēr uzskatu, ka virziens ir pareizs. Uzsvaram ir jāpaliek uz biznesa aspektu. Mēs mazliet par maz novērtējam izglītojošās daļas, tā skaitā uzņēmēju izglītošanu universitātēs. Sarunas būs diezgan sarežģītas, bet pirmo reizi varētu būt tā, ka komisija, kas ir kā starpnieks starp padomu un e, parlamentu, runās vienā balsī, jo bieži vien bijis tā, ka iepriekš viņi vairāk runā ar padomu, Un tad, kad ir jāsamazina līdzekļi, tad bieži vien komisija piedāvā šo struktūru, tad, kad ir jāsamazina līdzekļi budžetā. Un varbūt, ka pirmo reizi mums tagad būs iespēja, ka komisija tik tiešām ir objektīvs starpnieks. Nevis norit kaut kāda cīņa starp iestādēm, kas bieži vien vājina EIT pozīciju kopumā, uh, bet jo īpaši budžeta sarunās ar padomu. Paldies! Paldies Kristiānam Eileram! Dominika Rujas Tevēza nav zālē. Tālāk Dace Melbārne. Uh, thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsarētāji. Vispirms vēlos pateikties referentei Bantīnas kundzei. Uh, par eh, nozīmīgo darbu, ko viņa ir izdarījusi, cenšoties eh, apstiprināt eh, atbilstošo dosie. Tas vien, ka ir iesniegts gan iz simts grozījumi, jau runā pats par sevi. Īpaši atzinīgi vērtēja to, ka referente ir izcēlusi kik kultūras un radošajām nozarēm. Šai nozare, manuprāt, uzrāda lielu izaugsmas potenciālu ar daudzām kvalitatīvām vietējām iniciatīvām, kas būtu jāatbalsta. Mums ir nepieciešams veicināt inovāciju šajās nozarēs, kā arī nodrošināt to, ka tie inovatori, kas darbojas, ir ar nepieciešamajām uzņēmējdarbības prasmēm un spēj izmantot savas zināšanas un pieredzi. Kas attiec uz reģionālo inovāciju schēmu, mēs vēlētos, lai atbilstības eh, prasības būtu mētiecīgākas. Kā jūs eh, zinat, eh, šai sarakstā ir iekļauts ne tikai Austrum Eiropas un mazās dalībvalsts, bet arī dažas lielās, kā Spānija un Itālija. Tas nozīmē, ka aptuveni 40% no Eiropas pētniekiem, inovatoriem un tehnoloģiju ja darbiniekiem nāk no šīm valstīm. Mums ir jāatgādina, ka finansējums schēmai ir diezgan neliels un ierobežots, tāpēc es vēlētos eh, aicināt atbilstību eh, veidot uz apvāršņa Eiropa eh, paplašināto valsts sarakstu. Turklāt neliels budžeta palielinājums procentuālā izteiksmē reģionāla inovācijas schēmā ir tāds, ko varētu atļauties, un tas arī ļautu risināt geogrāfiskā līdzsvaru problēmu. Tālāk runājot par uh, šos eh, līdz atrašanās vietu centri, meklējot geogrāfisko līdzsvaru, eh, nezinu, kāpēc nevarētu būt vairāk kā desmit šādu centru. Kas attiecas uz KIKS, eh, ir jācenšas nodrošināt to finanšu stabilitāti. Tam vajadzētu izstrādāt un īstenot stratēģijas, kas vērsts uz e, ieņēmumu gūšanu. Lai šīs prioritātes iestrādātu, ierosināšu vairākus grozījumus, bet esmu pārliecināta, ka atradīsim kopīgu valotu referentu. Paldies! Ja, dank. Paldies! Tā kā no citām politiskajām grupām eh, neviens no ēnu referentiem nav klāt šeit, tad došu vārdu citiem deputātiem. Vai kāds vēlas izteikties? Nē, komisija. Vai ir no komisijas kāds šeit, kas vēlas izteikties? Lūdzu. Paldies, paldies par jūsu komentāriem. Komisija atzinīgi vērtē komentārus, ko izteica referenta Bantinga, kā arī citi deputāti. Mēs atzinīgi vērtējam uzsvaru, kas tiek likts uz izglītību un apmācību, un, kā jau tika pieminēts, lielākais uzsvars tomēr tiek likts uz uzņēmēja darbības biznesa mācību daļu. Vienlaicīgi mums ir gan jānodrošina, ka e, tā ir labākā rīcība, labākā aktivitāte, kas šeit būtu jāatbalsta. Jāatceras arī par kiku autonomiju, jo kaut arī tiek nodrošināts, ka ir vairāk mazo vidēju uzņēmumu, kas piedalās šajās aktivitātēs. Tomēr viņu darbība vienmēr ir jāvirza, lai nodrošinātu, ka viņi sasniedz finanšu stabilitāti. Mēs atzinīgi vērtējam atbalstu jaunajam KIK, kultūras un radošajām nozarēm, tas ir ļoti svarīgi komisijai. Un um, vēlamies arī aktīvi strādāt pie tā, vienīgi vēlamies pieminēt, ka grozījumos e, tiek ierosināts 2028. gads, bet e, tas būtu ārpus pašreizējās pamatprogrammas. Tad ierosinājumi būtu jātiec uz šo pamatprogrammu. Tāpat mēs vēlamies nodrošināt saskaņotību ar citiem likumdošanas priekšlikumiem. Un mērķi, kas ir izstrādāti, ir balstoties uz uh, Eh, apvārsne Eiropa priekšlikumu. Līdz ar to no komisijas puses kopumā varam teikt, ka esam ļoti apmierināti ar to, ko dzirdējām šodien. Paldies! Paldies! Tā kā neviens cits nav pieteicies eh, uzstāties, tā vairāk tad nākamais eh, septītais punkts - Kristiāna Eilera atzinums par Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūtu pārstrādāto redakciju. Dodu vārdu Kristiānam Mēleram. Paldies priekšsēdētāji. Kopumā es atzinīgi vērtēju komisijas priekšlikumu, tomēr tur pietrūkst detaļas un juridiskā skaidrība. Pārstrādāta redakcija varbūt nav labākais veids, kā to darīt. Esmu ierosinājis virkni grozījumus, liekot uzsvaru uz juridiskas skaidrības nodrošināšanu Galvenie punkti. Pirmkārt, jau EIT finansējumu nodrošināšana ar 4% no apvāršņa Eiropa budžeta, kā to ir apstiprinājis Eiropas parlaments. Otrakārt, kultūras un e, radošanas nozars kik izveid kā, galvenās, kā galveno prioritāti periodā no 2021. līdz 2027. gadam, nodrošinot pietiekamu finansējumu tā, tā izveidēji, neapdraudot vienlaicīgi uh, esošo KIK finansējumu. Man gan jāatzīst, ka mēs nevaram akli apstiprināt visu, kas tiek ierosināts. Finanšu stabilitāte pēc definīcijas EIT ne tikai budžeta pienākums vai komisijas prasība. Finanšu stabilitāte ir arī eh, pienākums, eh, kas ir jāizpilda pašiem KIK Līdz ar to nu, skaidrs, ka nevar akli visu apstiprināt, bet principā mums nevajadzētu apdraudēt esošos kik jau. Vēlos uzsvērt, ka visi resursi ir e, šī kika izveide jau vēl pirms uz, uzsākt jaunu kiku izveidi pēc 2025. gada. Tāpat ir nepieciešams eh, meklēt sinerģijas ar citām programmām. Pa esmu, esmu jau par to runājis, tas ir viens no līdzšinējiem trūkumiem. Netiek plašāk skatīt EIT loma citu programmu kontekstā. To vajadzētu integrēt citās programmās. Piemēram, eh, aicinājumu iesniegt priekšlikumus eh, attiecībā uz viedajām pilsētām, smart cities. Uh, Um, bet mēs sagaidām no komisijas nevis uh, jaunu priekšlikumu, bet gan integrētāku pieeju šim instrumentam. Tāpat uh, strādājot pie atzinuma, man bija svarīgi saskaņot to ar apvārsne Eiropu programmu. Tā mērķis bija jāsaskaņo ar apvārsne Eiropai, palielinot KIK uh, reģionālo ietekmi, atverot potenciālajiem partneriem to, un labāk izstrādāt reģionālas stratēģijas, tā skaitā saiknes ar viedā specializācijas stratēģijām. Esmu nobažījies, ka sarunās par struktūrālajiem fondiem nav atsauces uz kiku vispār. Mēs izgājām cauri visām dalību valstu darbību programmām, un nevienā vietā neparādās neviena atsauce uz EIT, kas, manuprāt, ir dīvaini. Mums ir jānodrošina, ka gan no padomas puses, gan arī no tiem, kas e, ved sarunas un uzrauga dalību valstu darbību programmas. Tīpaši struktūra pro e, programmu kontekstā, struktūra fondu kontekstā, ka neparādās EIT vispār. Mēs tomēr vēlamies e, atbalstīt to un pārdomāt tērēt līdzekļus no struktūra fondiem, bet ja abās pusēs nezin, kā to darīt, tālāk e, inovācijas kapacitātes e, stiprināšana, atbalstot e, un iestrādājot augstākās izglītības iestādi, iestādes kopējā sistēmā. Tāpat ir nepieciešams arī ņemt vērā apvāršana Eiropai prioritātes Pirmais kika varētu 2022. gadā tikt uzsākts eh, kultūras un radošajā jomā. Šeit ir jāpasaka paldies komisijas ģenerāldirektorātam, tur bija cīņa, bet kopīgiem pūliņiem ITRE un kultu komitējai sadarbojoties, mēs diezgan sekmīgi esam strādājuši. Sākumā ne komisija, neviens cits nebija īpaši atvērts šai idejai tagad visi saka, jā, cik labi un pārdomāti, bet es vēlos jums atgādināt, ka sākumā bija sīva cīņa par šo jautājumu. Un tobrīd nebija tāda izpratne, cik svarīgs ir radošais sektors. Et īpaši EIT tā ir ideāla situācija, jo mums ir no vienas puses jāprasa uzņēmē darbības principu ieviešana arī radošajā sektorā, bet no otras puses jāizmanto arī šis zināšanas trīsstūrs. Bet beigās, jā, mēs visi slavējam to, cik eh, acīm redzams un pats par sevi saprotams tas viss ir, bet neaizmirsīsim, cik sīva cīņa par to bija sākumā un ka parlaments bija tas, kas virzīja to visu. Un, eh, viens, viens no ģenerāldirektorātiem, RTD, bija ļoti skeptisks un īsti neatbalstīja šo ideju. Pārstrādātai redakcijai e, ir jāatbilst arī apvāršanai Eiropai, lai nodrošinātu, ka pirmo reizi pētniecības programmā e, ir tik plaša līnija, kas veltīta radošai nozarei, un tas ļauj finansiāli arī šo sviras efektu izmantot, piesaistīt vairāk līdzekļu, un mums visiem ir jāapzinas, cik sāpīgs būs šīs diskusijas par finansējumu visdrīzāk gada otrajā pusē mums vajadzētu būt ļoti piesardzīgiem, lai EIT nekļūtu par grēkāzi sarunu procesā. Paldies! Paldies, Kristiāna Eiler! Nākamam, Bantings kundze, lūdzu, vārds jums! Atvainojiet, es neesmu īsti pārliecināts, kāpēc jūs dodat, dod man vārdu. Dominiks Rustavesa nav Ehm, zālē, un jūs esat ēna referenti. Ah, jā, es atvainojos. Vienīgais komentārs, ko es vēlos šeit eh, pielikt jūsu sacītēm, es pilnībā piekrītu, ka EIT ir jāsaskaņo ar apvārsni Eiropai. Bet mirklī pakavējoties par radošo kiku un jūsu komentāriem, es strādāju mēdījos. Un pirmoreiz redzot to Es eh, padomāju, ka man patīk atbalsts radošajai nozarei, bet neesmu pārliecināta, ka EIT ir pareizā vieta. EIT vajadzētu būt Eiropas MIT. Nu, gluži tā tas nav sanācis, bet mēs nedrīkstam ļaut biznesam to visu pārņemt. Šī ir inovatīva institūcija, tur uzsvaram būtu jābūt uz zinātni un tehnoloģiju. Bet papētot lietas, padomājot vairāk, Daudz kas no attīstības radošajās nozarēs pēdējos desmit gados, kur ir bijis e, sprādzenveidīga attīstība principā, kaut vai par videospēlēm runājot, par virtuālo realitāti, par 3D, e, kā to sauc, hologrammas. Tas viss var kļūt par milzīgu tālāko virzību. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka Eiropa atpaliek šai jomā. No turienes nāk arī mans atbalsts radošajām um, nozarēm, kā daļu no KIK, kas būtu savukārt uh, daļa no EIT. Es uh, nevarēšu tālāk uh, to visu atbalstīt. Es nezinu, vai uzrunāt Kristiānu vai komisiju, bet vēlos atgādināt, neaizmirsiet, ka tie, kas ehm, teiks nē, visdrīzāk ehm, ir nobažījušies par zinātni, bet jūs būs ko likt viņiem pretī radošajā jomā. Bet savādāk ļoti patīkam, Kristiāna, bija būt jūsu ēnu referentam. Melbārds kundze tālāk. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos pateikties referentam Ēler kungam par viņu konstruktīvo pieeju šī ziņojuma sagatavošanā. Vēlētos sākt ar sev vissvarīgāko aspektu un iespējams arī šai komitejai svarīgāko. Riskējot pat atkārtoties, es runāju par eh, kultūras un radošo nozaru KIK. Ir ļoti svarīgi ļaut eh, jaunajiem talantiem parādīties. Man prieks bija dzirdēt, ka referents to uzsvēra uh, kā vienu no trim svarīgākajiem punktiem savā ziņojumā. Kā jau es pieminēju iepriekš, KIK būtu jācenšas eh, nonākt finanšu, stabilā, eh, finanšu stabilitātes eh, pozīcijā, tāpēc EIT e būtu jāpalīdz KIK nonākt finansiāli stabilā situācijā. Un, ja KIK uzrāda adekvāts rezultāts, ir, respektīvi, ja neuzrāda nepieciešams rezultāts, tad ir jāveic, jāīsteno korektīvie pasākumi un KIK un EIT ir labāk jāintegrē struktūrāla fonda plānošanas procesā. Kas attiecas uz EIT eh, e vadītām vai koordinētām izglītojušām aktivitātēm, institūtēm būtu ne tikai jācenšas atbalstīt augstākās izglītības iestādes, lai tās labāk integrētos inovāciju vērtību ķēdēs, bet arī jāsniedz īpaša specifiska vadība, eh, kompetence palīdzot viņiem un eh, apgūt eh, uzņēmējdarbības eh, prasmes un zināšanas ir ļoti svarīgi inovācijas jomā. Referents uzsvēra ļoti svarīgas prioritātes, un es domāju, ka mēs labi sadarbosimies nākotnē. Paldies! Pirms dodu komisijai vārdu, labprāt pārsteigums pateikt pati. Nē, es atvainojos. Džulija Vorda vēl. Jā, es vēlējos tikai pāris eh, vispārīgas lietas pateikt. Attiecī, attiecībā uz to, ko Džudita eh, sacīja par iepriekšējā ziņojumu un par šo. Pirmo sasaukumu no 2014. līdz 2019. gadam es eh, pavadīju šeit runājot par Steam, nevis STEM. Un man tiešām prieks, ka tagad tiek runāts par Steam. Un aicinu jūs visus turpināt runāt par Steam. Mēs nevaram uh, atļauties pazaudēt ā šajā akronīmā. Gadiem ilgi bija uh, jāstrādā, lai panāktu, ka ā burts, e, kas šeit apzīmē ārts, uh, ir absolūti nepieciešams. Un atšķirības starp radošo un zinātnisko uh, Eh, sabiedrību ir absolūti mākslīgs. Zinātniekiem ir jābūt eh, radošiem, spēt inovēt. Tas nozīmē, ka viņi pēc būtības jau ir radoši. Savukārt, eh, mākslinieki strādā zinātnes jomā, viņi izmanto skaitļus, matemātiku, mūziķi arī taču skaita. Zinātne un mākslā. Šīm divām lietām ir jāiet kopā, un šis sadalījums vienmēr bijis mākslīgs. Līdz ar to centīšos pārliecināt jūs, lai jūs runājat ar Elija, um, organizācija, kas atbildīga par mākslas skolu darbu koordināciju. Viņiem tieši ir labs dokuments par Steam, tāpat arī Nesta, kas ir apvienotās karalistes mākslas un zinātnes inovācijas galvenais virzītājs kas jau izveidots jau daudzus gadus atpakaļ un strādā pie ļoti interesantiem tematiem, tāpat eh, organizācija tūkstots un viens izgudrojums, kas tika izveidots, lai censtos eh, uzsvērt eh, vēsturisko saikni ar islama pasauli, zinātnes, arhitektūras, kultūras, medicīnas un veselības jomā. Tas ir ļoti svarīgi pašreizējā situācijā, kur vismaz manā valstī var runāt par islamofobiju, un arī Eiropā ir daudz problēmu. Kad e, cilvēki negrib atzīt to, cik e, daudzveidīga ir Eiropas e, vēsture. Un 1001 inovācija šī organizācija ir strādājusi komisija iepriekšējā sasaukumā, lai cenš, censtos uh, strādāt eh, pret šo noliegumu, kas Eiropā pastāv attiecībā uz šo daudzveidīgo mantojumu. Tāpēc vēlējos jūs aicināt atcerēties par šīm lietām, tad, kad tiek runāts par šiem abiem ziņojumiem. Paldies Džulijai Vordai, un tagad turpināšu to, ko es iesāku sacīt. Es vēlējos pateikties Kristiānam Mēlēram arī par to, ka uh, Eh, viņš eh, vēlreiz radošo nozaru kiku uzsvēra, eh, runājot par to, cik tas svarīgi. Manuprāt, pagātnē tieši no radošās nozares nāk daudz impulsu tehnoloģiskai attīstībai. Un padomājiet kaut vai par mēdīju jomu, visi attēli, jaunās kameru sistēmas. Tās visas ir tās lietas, kas nāca vismaz impulsu ziņā no radošās nozars. Tāpat arī mākslīgā intelekta jomā ra, radošās nozars līdzdalība ir ļoti liela. Daudz varbūt to neapzinās, bet intensīvāk strādājot ar šiem jautājumiem, jāsaka pat, ka biedējoši ir tas, cik uh, mākslīgais intelekts ir ja, jau šobrīd iekšā radošajā nozarē ar attiecīgām sekām. Un arī šeit vajadzētu likt uzsvaru uz radošumu saliekot to kopā ar zinātnisko aspektu, domāt atšķirīgi. Tāpēc uzskatu, ka ir svarīgi neveidot izolētu kik radošām nozarēm, bet gan meklēt eh, savienojumu vietas ar citām jomām, apmaiņas iespējas, miedarbību jo tikai tādējādi jaunās tehnoloģijas eh, varēs attīstīties tālāk un pārvērsties inovatīvos projektos, ja tiks saglabāts un pielikts klāt šis radošais faktors, kā Julie Ward sacīja, STEM, jārunā par STEAM, nevis STEM. Un par to šī komiteja vienmēr arī cīnījusies. Lai netiktu reducēts tas viss uz tehnoloģiju, matemātiku, dabas zinātnēm, bet ka tas viss eh, tiktu paturēts kontekstā ar eh, humanitārajām zinātnēm, ar mākslu lai šī inovatīvā daba, jauno ideju radīšana tiktu atbalstīta, veicināta, lai nebūtu tāda eh, ļoti ierobežots skatījums. Un to mēs redzam arī universitātēs, kas piedāvā, piedāvā abas eh, puses, arī šo radošo aspektu, tur ir pilnīgi cits rezultāts, nekā tikai un vienīgi uz tehniku, matemātiku un dabas zinātnēm koncentrējoties. Tas, manuprāt, ir svarīgs aspekts, un to vajadzētu arī EIT kontekstā ņemt vērā. Un tagad došu vārdu komisijai, lai viņi varētu reaģēt. Paldies! Komisija ļoti augstu vērtē Uh, jūsu izteikumus par uh, uh CCI kika, un mēs uh, parūpēsimies, lai arī saīsinājumā tiktu paturēts šis āburts, kas attiecas uz mākslu, un ir jābūt, protams, arī labākai koordinācijai starp jau esošajiem kik. Mēs ļoti augstu vērtējam jūsu labos vārdus, kas tika eh, veltīti arī inovāciju labākajai iedzīvināšanai augstākās eh, izglītības iestādēs. Un mēs arī ļoti labi, mēs arī ļoti atzinīgi vērtējam šo mm, atvērtības aspektu KIK ietvarā ir jāparūpējas, lai patiešām regulējums varētu to labāk garantēt, ņemot vērā arī reģionālo inovāciju schēmu. Un tas ir, protams, arī labāk jāsaskaņo ar apvārsnis Eiropa programmu. Un jāgarantē, lai EIT regulējums ir eh, nu, tāds galvenais, eh, primārais fundaments un eh, vispārējais tiek būvēts tam virsū. Un komisija mēģināja šeit arī nekādus konkrētus datumus nesaukt. Un viss tā tad. Uh, Eh, specifiskākajās detaļas tiks norādīts eh, citā likumdošanas aktā. Un komisija ir piedāvājusi, protams, arī eh, budžeta pozīciju šo projektu īstenošanai 25, par 25% paaugstinājumu mēs runājam salīdzinājumā ar apvārsni 2020, un jūs vēlaties paaugstināt finansējumu savukārt apvārsnim par 4%. Mēs esam katrā ziņā ļoti labvēlīgi noskaņot pret to visu. Paldies! Un tagad nākamais darba kārtības punkts. Jā, jāpasaka tikai, ka visi grozījumi ir jāiesniedz līdz 27. janvāra pusdienas laikam, 2012. Un 17. februārī ir ieplānots balsojums un visticamāk priekšsēdētāja nedaudz kļūdās, 27. aprīlī kultūras komiteja balsos, ne vai martā, priekšsēdētājs sevi izlabo. Nu, protams, laiks rādīs, un līdz 27. katrā ziņā, līdz nākamajai pirmdienai ir jāizniedz visi grozījumi. Tagad astotais darba kārtības punkts atzinums um, Eiropas uh, pusgads, uh, ņemot vērā ekonomikas politikas uh, koordināciju un gada izaugsmes ziņojums 2020. gadā. Jūs noteikti atminēsieties, ka mēs lēmām sagatavot atzinumu par um, Nodarbinātības komitejas iniciatīvas ziņojumu un vēl pirms um, šī gada uh, pavasara Eiropa padomes mums ir jāizstrādā galvenās prioritātes, ņemot vērā nodarbinātību un arī sociālo politiku. Tādēļ um, komisijas ziņojums uh, par ikgadējo izaugsmi 2020. gadā uh, mums būs tāds um, arī kā tāda ceļa gaisma kalpos, un nodarbinātības ziņojums ļoti plaši ilustrē svarīgāko sociālo un nodarbinātības politikas attīstību dalību valstīs, izvērtējot arī uh, dažādas prasmes un kompetences, kā arī piekļuvi izglītībai un izglītības līmeņa uzlabošanu. Ņemot vērā, ka Emplu komitejā darba grafiks ir ļoti cieši, mēs varam savu atzinumu sagatavot tikai angļu valodā. Empla komiteja ir ieplānojusi balsot 20. februārī, un tas nozīmē, ka mums savs atzinums ir jāpieņem 19. nākamajā mūsu komitejas sēdē lai tā tad atzinumu varētu ievērot Empel komiteja. Pērn katra dalība valsts saņēma mm, sev domātus ieteikumus par uzglītības uh, līmeņa uzlabošanu, par dažādu kompetenču uzlabošanu, kā arī mūža izglītību. Manu eh, atzinumu uzmetumu jūs atcer, atradīsiet eh, savos dokumentos eh, angļu valodā, ņemot vērā to, ka ir maz laika, tātad citās valodās to nevar paspēt pārtūkot. Priekšsēdētāji turpina angļu valodā. Mēs lūdzam, lai dalību valstis pārskata izglītības, apmācības, profesionālās apmācības programmas, labāk pielāgojoties šī gadsimta izaicinājumiem un domājot arī par apvērsnes 2020 gadu programmu. Jāsaka, ka uh, situācija visās dalību valstīs nav homogēna. Mums ir jādomā patiešām par tādu labu izglītības līmeni, lai varētu izveidot arī Eiropas izglītības zonu. Uh, mēs šeit nerunājam tikai par universitātiem un augstāko izglītību. Pieejai ir jābūt daudz, daudz plašāk tvērtai. Protams, mēs negribam visu nu nonivelēt uz vienu līmeni, bet uh, gribam tādu harmonizētāku schēmu, harmonizētāku izglītības sistēmas uzbūvi. Kā cīnīties pret uh, dažādu tātad nevienlīdzību parādīšanos, ir uh, jābūt. Uh, izglītības uzlabošanai jau no agrīniem dzīves gadiem. Eh, padomāsim par bērniem, kas nāk no nelabvēlīgākām ģimenēm, eh, viņiem ir grūtāk iegūt labu izglītību, tādēļ eh, labai izglītībai ir jātiek piedāvātai patiešām jau no mazotnes un lai viņiem pēc tam būtu iespēja uh, arī iestāties skolā. Ņemot vērā arī jauniešu bezdarbu, mēs uzsveram to, cik nopietni, cik svarīgi ir sagatavot uh, jauniešus vēlākai dzīvei, arī uh, viņiem uh, iemācot uzņēmēju darbības pamatus, tā tad ne tikai tādu klasisku akadēmisku izglītību viņiem piedāvāt, bet domāt arī par tām prasmēm, kas viņiem nākotnē būs nepieciešams, vajadzētu arī viņus mudināt, attīstīt tādu uzņēmēju darbības garu Uh, lai viņi uh, nebaidītos nākotnē dibināt paši savus uzņēmumus. Izglītībā, harmonizācija, sadarbība šajā jomā, protams, ir arī jārūpējas uh, par uh, prasmju neatbilstības izskaušanu. Nu, jā, mums nevajag domāt uh, tikai par to, kā skolniekiem iemācīt to, kas vēlāk būs nepieciešams viņu darba devējiem, bet uh, nevar pieļaut arī to, ka beidzot skolu universitāti cilvēki galīgi nav gatavi integrēties darba tirgū. Tā tad eh, ir jāpadomā par reālām vajadzībām darga tirgu un to ātrāku atpazīšanu, lai to labāk visu varētu integrēt arī skolu mācību programmā. Mums ir jādomā arī par uh, vārīgākām sabiedrības grupām, tajā skaitā migrantiem. Mums ir jāpiemina arī Eiropas demokrātisko principu īstenošanu un uh, ir. Uh, jāsamazina to skolnieku skaits, kas uh, neiegūst izglītību. Pēc tam ir ļoti reāli, ka viņi uh, kļūs par bezdarbniekiem un uh, kādi 10% no skolniekiem tā arī neiegūst vidusskolas izglītību, viņi agrīni pamet skolu un jau iepriekšējā, tātad Lisabons darba kārtībā, šis bija viens no mērķiem samazināt šo agrīno iešanu prom no skolas un Mums ir joprojām darba pilnas rokas tieši šajā lauciņā. Tas noteikti ir jāpiemina ziņojumā, bet, protams, ar prieku uzklausīšu arī jūsu komentārus. Atzinumam, protams, ir ierobežots zīmju skaits, te nevaram pārāk izplesties, bet uh, ar lielu prieku uzklausīšu kolēģi ierosinājumus un uh, tad arī atzinī, atzinumu atbilstoši papildināsim. Paldies! for S&D uh, äh, äh, Petra Kammer-Evert. Tagad Petra Kamerēferta no SD grupas. Paldies, dargā Sabīne! Sākumā uh, gribēju atvainoties Laras Boltersas mūsu ēnu referents vārdā. Viņai ir jāuzstājas tieši tagad kontu komitejā. Uh, bet eh, viņa man atstāja savas piezīmes, tās tagad jums eh, tagad eh, likšu priekšā. Lārs Voltersas vārdā gribēju sirsnīgi pateikties referentei par šo izcilo atzinumu. Šeit ir um, apkopoti tādi svarīgākie izaicinājumi Eiropā tieši izglītības jomā. Viņa patiešām priecājas, ka te tiek uh, pieminēta arī sociālā iekļaušana un ir jārūpējas par visu uh, sabiedrības grupu izglītību. Un mums ir jāsaprot, ka šis ir digitalizācijas laikmets. Mums ir uh, jāskatās, kā cilvēkus sagatavot tam. Uh, un izglītībai šeit ir ļoti svarīga loma, un Lara Volters vēlas pieminēt pirmām kārtām arī to, ka dalību valstis ir jāmudina pietiekam daudz investēt arī izglītībā. Mēs uh, šo pēcpusdienu vēl arī uh, iepazīsimies ar, ar pīzas pētījuma rezultātiem, un mums nākas secināt, ka gandrīz visas dalību valstis Eiropas uh, Savienībā uh, ir piedzīvojuši lejupslīdi šajā grafikā, nu, izņemot vienīgi Portugālu varbūt. Tātad izglītības līmenis ir milzīgs izaicinājums. Šeit mums ir jāizdara zināms spiediens uz dalību valstīm. Un vēl ar Volters gribēja uh, pieminēt arodu izglītību. Tai vajadzētu arī. Uh, atrast savu vietu zaļajā kursā, šajā programmā, tāpat kā izglītībai kopumā. Cilvēki ar savām zināšanām, spējām, prasmēm eh, būs tie, kam vajadzēs eh, panākt šo zaļo ambīciju piepildīšanu. Un, protams, inovācijas nav arī iedomājams bez izglītības, tādēļ ir nepieciešami šie jaunie, labi izglītotie cilvēki. cilvēki. Lara Volters gribēja um, pateikties eh, par sadarbību referentei un arī pārējiem ēnu referentiem. Paldies, tagad Melbārds kundze lūdzu. Yeah, uh, thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es uh, vēlējos patiešām uzteikt šī atzinuma lakoniskumu. Es piekrītu, ka tāda laba izglītība un apmācība ir izšķirīgi svarīga, lai varētu dzīvot šajā automatizācijas un digitalizācijas laikmetā. Un e, jāsaka, ka darba tirgu ir e, daudz problēmu, neatbilstošas prasmes, e, neatbilstošas izglītības līmenis, nereti ņemot vērā arī cilvēku sociālo-ekonomisko izcēlesmi. Un nav arī tādas pietiekami labas sadarbības starp augstākās izglītības iestādēm un uzņēmumiem un es pilnībā piekrītu, ka mums ir nepieciešami motivētāki skolotāji, pasniedzēji. Tādēļ ir jāparūpējas arī par uh, dzimumu līdzsvaru, lai būtu uh, vairāk uh, skolotāju vīriešu, jo uh, Daudzās dalību valstīs viņu nav patiešām daudz. Ja runājam par izglītību un bezdarba rādītājiem, ir patiešām krietnas atšķirības starp dalību valstīm un pat vienas dalību valsts robežās. Ja mēs runājam par uh, iešanu skolās ir liels atšķirības starp lauku reģioniem un arī pilsētām. Savukārt, ja runājam par bezdarbu, jauniešu bezdarba līmenis joprojām ir satraucoši augsts. Tāpat ir patiešām labāk jācīnās pret nepietiekamu nodarbinātību un tādiem nedrošiem darba līgumiem. Uh, un tā sauktā gig ekonomika ir eh, pierādījusi, eh, ka eh, ir daudz nedrošu darba vietu un ņemot vērā arī gaidāmo automatizācijas vilni, ir jāparūpējas uh, par to cilvēku skaitu, kas varētu iespējams zaudēt savu darbu. Šie cilvēki, šiem cilvēkiem ir jāpiedāvā iespējas uh, iegūt jaunas prasmes, uh, pārkvalificēties un jāceras arī vecā gada gājuma cilvēki, kuriem drīz būs jāiet pensijā, kā arī tie, kam ir zemāks izglītības līmenis. Ja runājam par dzimumu līdztiesību, arī tas ir ļoti ļoti būtiski. Ja runājam par uh, gaidāmo darba vietu zudumu, ir uh, jāatceras rūpniecība, kur pārsvarā ir nodarbināti vīrieši, uh, par to tiek ļoti daudz runāts, bet uh, tādi, tādas profesijas, kur tradicionāli strādā vairāk sievietes, netiek tiek bieži tematizētas. Ja runājam par prasmēm, mums ir uh, jādomā par digitālo prasmju apguvi, un arī par tādām prasmēm kā kritiskā domāšana, mediju izmantošana un arī, piemēram, emocionālā inteliģence, kā arī iespēja strādāt tādā mainīgā vidē. Es domāju, ka pateicoties šiem papildinājumiem, atzinums varētu būt vēl aptverošāks. Paldies un priecājos jau um, strādāt ar visiem kolēģiem arī turpmāk. Paldies tagad uh, Monika Semērova no Reņū grupas. Viņa ir uh, jauna kolēģe un viņa ir arī uzņēmusies uh, nu, referents pienākumus. Paldies priekšsēdētāju. Es arī uh, runāšu vācu valodā. Es esmu Monika Zanīdo no Riņū Eiropas grupas. un uh, komitejā sāku strādāt pirms Ziemassvētkiem. Es arī ar nepacietību gaidu strādāšanu šajā komitejā, uh, sadarbību ar ēnu referentiem, un vakardien man tikai iecēla par ēnu referenti. Uh, Es uh, izskrēju atzinumam cauri, bet uh, nu, man nebija pietiekami daudz laika, lai sagatavotu grozījumus, bet uh, sākšu pie tā nekavējoties strādāt. Ir ļoti labi, ka referenti ir pieminējusi arī šo Eiropas izglītības telpu vai zonu. Es vēl to vairāk gribētu izcelt. Uh, Es gribētu savos uh, grozījumos uh, vairāk vēl izcelt savstarpēju kvalifikāciju atzīšanu. Tas ir arī ļoti svarīgi, lai garantētu mobilitāti Eiropas Savienībā. Un uh, tas arī būs viens no maniem jājam zirdziņiem arī nākotnē. Paldies! Paldies! No zaļo grupas neviena nav klāt. Un tagad var izteikties tie kolēģi, kas to vēlas darīt. Lūdzu. Uh, thank you very much. Paldies. Ļoti interesanti, saka Foks kundze. Esmu patiešām uh, noraizējusies, ja mēs runājam par tādu ciešāku sadarbību starp izglītības iestādēm un uzņēmumiem. Uh, Mēs patiešām esam redzējuši, ka, piemēram, uzņēmēji dodas uz skolām, jau runā ar skolniekiem, bet eh, šeit mēs runājam par tādu autonomijas laupīšanu uh, pasniedzējiem, ja viņi galvenokārt domās tikai par skolnieku sagatavošanu darba tirgumu. Uh, Es gribētu šeit pieminēt arī māksliniekus un uh, mākslu kopumā. Mēs esam runājuši arī par mākslas nozari. Es domāju, ka tie, kas apgūst mākslu, ir īpaši neaizsargāti. Viņus bieži vien uzskata nu, par tādiem plānā galdiņu urbējiem. Un, ja es uh, skatos uz apvienotajā karalistē notiekošo, uh, bieži vien arī māksla tādi. Um, priekšmeti tiek svītroti no skolu programmām, eh, humanitārie priekšmeti. Tas mani nu dien satrauc. Un šeit tiek pieminēts arī tas, kā skolās eh, virzīt eh, šo Eiropas demokrātijas principu veicināšanu. Nu, tas, to varētu arī bieži vien traktēt kā propagandu. Nu, kura tad ir tā pareizā demokrātijas versija? Es gribēju to tikai pateikt. Man šķiet, politiskā izglītība ir kaut kas ļoti, ļoti delikāts. Nu, vai kāds te mēģinās uh, popularizēt konkrētus uh, politikas strāvojumus skolās? Kā tad tas izskatīsies priekšsēdētāji? Nu, nē, man nešķiet, ka mēs te gribam kaut kādu propagandu veicināt ar atzinumu palīdzību vai arī uh, domāt galvenokārt par uzņēmumu interesēm, bet skolām arī nevajadzētu atrasties tādā ziloņa kaula tornī, neskatoties uz to, kas notiek apkārt un varbūt mācīt kaut ko tādu, kas pēc tam praktiskajā dzīvē galīgi nav izmantojams. Un skolas arī ir demokrātiskas sistēmas sastāvdaļa. Protams, interpretācijas, demokrātijas interpretācijas var būt atšķirīgas, bet pamat principiem, es domāju, vismaz Eiropas Savienības robežās ir jābūt jābūt identiskiem. Ir tiesiskums, tas nav apstrīdams, ir tādas vērtības, kuras ir um, atrunātas Eiropas Savienībā, un arī skolās to vajadzētu atbilstoši mācīt, protams, uh, neveicot kaut kādu veidu politisko propagandu. Un es arī patiešām ļoti Eh, labi izcēlu to, ka ir jādomā par prasmju attīstīšanu skolās, par tādām prasmēm, kas būs noderīgas arī darba tirgū, bet, protams, to nevar izvirzīt par galveno prioritāti, aizmirstot arī par cita veida zināšanām. Bet ir jābūt tādam labam sajaukumam, labai kombinācijai. Un uh, es esmu arī, uh, piemēram, Vācijā redzējusi, ka šis, šie kontakti starp uzņēmumiem ar skolām ir ļoti vērtīgi, un tas ir arī nesis cerētos augļus, ņemot vērā tos jauniešus, uh, Eh, kam ir grūtāk integrēties darba tirgu, un šīs prakses stažēšanās iespējas uzņēmumos ir kaut kas ļoti vērtīgs. Un ir eh, nereti tā, ka skolnieki, kas varbūt nav teicamnieki, kam nav tās labākās atzīmes skolās, apgūst tieši eh, šīs praktiskās iemaņas, un pēc tam var arī atrast vieglāk darba vietu. Un man tas nešķiet galīgi nekas aplams. Protams, ir jāievēro arī uh, Eh, pamatprincipi nedrīkst eh, pieļaut, ka uzņēmums sev reklamē skolās vai kaut kādā veidā mēģina arī ietekmēt mācību programmu. Un, protams, ka skolu inspekcijas atbilstošajās dalību valstīs ir pilnvarotas to kontrolēt. Eh, situācija ir atšķirīga dalību valstīs, un mums tas arī ir jāpatur prātā. Ir jābūt tādam plašam skatījumam, uh, domājot arī par tiem skolniekiem, eh, kam varbūt nav tik vienkārši dzīvē izsisties, lai viņi varētu arī šīs iespējas saņemt. Un nevajag eh, tad arī eh, varbūt būt aizspriedumainiem. Paldies, un tagad Džulija Vorda. Jā, patiešām izskanēja vairāki ļoti būtiski punkti, Klēra, eh, jā, es reti jums piekrītu, bet mēs nevaram sašaurināt eh, šīs skolu mācību programmas, piemēram, svītrojot kaut kādus humanitāros priekšmetus. Mums ir jādomā par nākamajām paudzēm, par cilvēkiem, kas būs eh, spējīgi kritiski domāt, apšaubīt, uzdot jautājumus un arī risināt problēmas. Un to nevar iemācīt ar kaut kādiem eksaktajiem um, priekšmetiem. Es Es pati esmu guvusi pieredzi, esmu strādājusi skolā, es redzu, uh, kāda, kā arī notiek uh, šie kontakti ar uzņēmumiem un citām instancēm. Ir jābūt uh, tādai iekļaujošai pieejai un uh, Ja mēs runājam par uzņēmumiem, mēs runājam arī par sociāliem uzņēmumiem. Un nevajadzētu iet uz skolām un tikties ar skolniekiem, domājot tikai par pēļņu. Mēs te nerunājam tikai par milzīgiem um, startautiskiem uzņēmumiem. Un jā, ja piemēram ierodas kādi naftas pārstrādes uzņēmumi vai militāro uzņēmumu pārstāvi, nu, protams, te jau līdzsvars var sašķobīties, bet mums ir arī uzņēmēja darbība jāizprot tādā plašākā tvērumā, plašākā kontekstā. Es esmu strādājusi arī ar jauniešiem, kas nāk no viss neiedomājamākajiem, nelabvēlīgākajiem apstākļiem. Viņi pat nevar piedalīties nekādās ārpusskolas aktivitātēs un pilnīgi ir zaudējuši ticību nākotnēji. Un strādājot ar šiem jauniešiem, administrējot Eiropas projektus, es jums varu apgalvot, ka tur galīgi nebija nekādas propagandas. Vienīgais, ko mēs darījām, mēs vēlējāmies, lai arī šie jaunieši sevi cienītu, lai viņi apzinātos, ka viņi ir kaut ko vērti, ka arī viņu prasmes ir nepieciešamas. Ir arī, piemēram, jaunieši, kam ir autisms, kam ir mācību grūtības. Es, piemēram, esmu strādājusi ar jauniešiem, iestudējusi teātra iestādes ar jauniešiem, kam ir eh, grūtības mācībās. Un jāsaka, ka pateicoties tieši Eiropas finansētām programmām, viņi pirmoreiz dzīvē apzinājās savu vērtību, nevis pateicoties tām programmām, ko apmaksāja Brītu valdība. Uh, Un uh, bija arī jaunieši, kas varēja piedalīties Erasmus Plus programmā. Es ar šiem jauniešiem tikos Briselē, nevis apvienotajā karalistē. Viņi varēja tikties ar jauniešiem autistiem no pilnīgi visas Eiropas un apmeklējot viņu skolu kādā Lielbritānijas ciematā. Es redzēju, ka viņi jau stažējās, viņi piedalījās dažādās programmās, viņi paši savā pilsētiņā atvēra kafejnīcu. Tā nav Eiropas propaganda propaganda, tās ir lūk mūsu vērtības un mūsu projekts. Un to visu var panākt Eiropas demokrātija, nesot šo dāvanu mūsu nākamajām paudzēm. Ir ļoti žēl, ka tas tiek atņemts uh, viss. Um, apdalītākajiem, jo tā varētu teikt, jauniešiem mūsu valstī. Paldies, es gribu atgādināt, ka mēs šeit nevēlamies īstenot Britu jautājumu šeit, mums ir jādiskutē par šo ziņojumu, Foksas kundze, bet lūdzu tikai par šo ziņojumu. Es to arī darīju, kad es eh, izteicos, es neatbildēšu uz eh, šo komentāru. Es gribēju precizēt tikai par demokrātijas aspektu. Protams, es saprotu, cik svarīgi ir mācīt par demokrātiju un cik svarīgi, lai jaunieši saprast, kas ir demokrātija. Es eh, neuzbraucu jums, es uh, vienkārši atsaucos uz faktu, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgs, proti, ka eh, kā mācīt demokrātiju, tur ir dažādi argumenti. Mēs eh, varētu eh, arī vienoties, ka nav viens vienots viedoklis par demokrātiju. Arī Brexit kontekstā es vienkārši gribēju uzsvērt, ka kaut kas, kas varbūt šķiet uh, tā nevainīgi mācīt eh, pilsonību un demokrātiju skolās, ka tas dažādās dalību valstīs var tikt interpretēts atšķirīgi. Un es gribēju uzsvērt, ka bieži vien eh, izglītība skolās, un es bieži vien esmu strādājis kā skolotāja ar, eh, um, ar um, um, jauniešiem, kas nav ideālā situācijā. Uh, Esmu redzējusi, kā dažādas valdības ir izmantojušas skolas, lai virzītu uz priekšu savu politisko darbu kārtību. Es vienkārši gribēju norādīt, ka tas ir zināms risks, un uh, pat ja es uh, atstāju Eiropas Savienību, un ar prieku to daru, un atstāju šo parlamentu, bet es no um, deputātiem no citām valstīm esmu saņēmusi ļoti cienpiļņu attieksmi un gribu pateikties par manu uh, uzņemšanu uh, visās komitejās, kur esmu strādājusi, esmu proeiropiete, es vēlos labas attiecības ar Eiropas Savienību. Uh, Es uzskatu, ka es esmu Eiropiet, bet paldies priekšsēdētāji jums. Esmu vairāk kārt izteikusies šajā komitejā, un man bija liels prieks šeit strādāt. Paldies, Foksas kundze, vai Jā, Mohamed kungs, lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribu jums pateikties par jūsu laiplajiem vārdiem, ko jūs izteicāt sēdes sākumā, bet par šo tēmātu, kā jau es kolēģiem uh, uzsvēru, es eh, tad, kad atgriežīšos apvienotajā karalistē, eh, strādāšu ar eh, jauniešiem un mana pieredze apvienotajā karalistē ir tāda, ka daudzi jaunieši izkrīt no šī te formālās izglītības tīkla, un tad tā ir tā uh, neformālā puse, kas šos eh, ievainojumos jauniešus eh, kaut kā mm, pārķer, un eh, tā ir ļoti svarīga daļa šī neformālā izglītība. Um, pilsonība un cits Eiropas vērtības noteikti būtu jāmāc arī šiem jauniešiem, un uh, to es gribētu, uh, lai jūs pārņemat un aizstāvat, kad es došos prom. Paldies, es gribētu arī tiešām šo neformālās izglītības, neformālās mācīšanās jautājumu pieņemt šeit, jo daudzās skolās uh, um, ne tikai formālā, bet arī neformālā izglītība spēlē būtisku lomu, bet šīs lietas ir grūti izmērīt, un jo īpaši runājot par Eiropas izglītības zonu, kā tad uh, panākt rezultātus un kā novērtēt uh, Eh, skolas darbu un kā to visu padarīt salīdzināmu. Tātad šis mērķis veidot Eiropas izglītības zonu un lietas, par kurām mēs eh, runājam ziņojumos, eh, tam nevajadzētu novest pie tā, ka mēs visu vienādojam skolā, bet tam vajadzētu būt salīdzināmam lai mēs varētu salīdzināt rezultātus dažādās valstīs, jo tas galu beigās tad arī padara iespējamu izglītības rezultātus akceptē citās valstīs un visā Eiropā. Un tā ir liela problēma, kas šobrīd pastāv. Kamēr zināšanu un izglītības un prasmju līmenis ir tik atšķirīgs dažādās dalību valstīs, vienmēr būs sarežģīti akceptēt un atzīt uh, izglītības rezultātus un uh, diplomus visā Eiropā. Uh, Šīs diskusijas bija arī runājot par uh, īpašo izglītību, uh, par profesionālo izglītību un uh, savstarpējā diploma atzīšana bija ļoti, ļoti sarežģīta diskusija, jo uh, daudzas dalībās baidījās, ka visa pasaule sabruks, jo izglītības sistēmas ir tik uh, atšķirīgas. Uh, universitātēs jau tas tā ir un atkurna vēl skolas uh, laikā. Un mums uh, tas ir sarežģīti veidot šo izglītības zonu, panākt uh, salīdzināmību, pielīdzināmību. Tas būs grūts uzdevums. Šis ziņojums gan runā galvenokārt par prasmju galvenajām prasībām, jo īpaši attiecībā uz nodarbinātību un profesionālu izglītību un par to vajadzētu galvenokārt runāt. Bet arī pārējie uh, uzdevumi ir jāpatur prātā, proti salīdzināmība būs turpmākajos gados jāsasniedz. Tas noteikti būs viens no galvenajiem punktiem šīs eh, komitejas darbā, veidojot šādu Eiropas izglītības zonu. Paldies, ja nav citu eh, deputāti, kas grib izteikties, Mohamed Kungs, eh, tad paldies. Paldies arī visiem kolēģiem. Jā, komisija. Komisija vēl grib kaut ko pateikt vēl. Es atvainojos. Paldies priekšsādātāji un uh, gribētu komisijas vārdā sirsnīgi pateikties kultu komitēja par šī tik svarīgā punkta iekļaušanu darba kārtībā šodien un jo īpaši paldies Ferhājienas kundzei par atzinumu projektu, kas manuprāt ir um, ļoti atbilstoši tam, par ko komisija domāja, tad, kad mēs sastādījām 2020. gada um, izaugsmas uh, stratēģiju. Gribēju tikai uzsvērt divus punktus, kas um, izskanēja deputātu teiktajā. Pirmkārt, dokuments uzsver nepieciešamību investīt vairāk uh, prasmju attīstībā un uh, kvalitatīvā izglītībā, lai veicinātu izaugsmi. Mēs gribam uzsvērt, ka augstāks ražīgums un inovācijas nevar tikt sasniegts uh, bez plašām investīcijām izglītībā un prasmju attīstībām. Mēs arī prasām atbalstīt pamatprasmes un digitālās prasmes, atbalstot uh, strādājošos ar pārkvalifikācijas un prasmju uzlabošanas programmām. Uh, bet makroekonomikas stabilitātes eh, daļā tiek uzsvērts, ka jāuzlabo publiskā finansējuma eh, kvalitāte, priekšrok to dot ilgtermiņa izaugsmas veicināšanai, jo īpaši šī izglītībā, nodarbinātībā un investīcijās. Un otrais punkts, ko es gribētu uzsvērt, ir tas, ka dokumentā ir uzsvērta loma, kuru izglītība un apmācība eh, spēlē taisnīguma veicināšanā un izglītējās uh, izaugsmas stratēģijas eh, ietvaros ir jāuzsver eh, izglītības iekļautība, iekļaujošie, iekļau, tātad, lai tā būtu iekļaujoša un eh, jāpadara apmācība un profesionālā izglītība pievilcīga, nodrošinot pienācīgu investīciju līmeni šajā un citās jomās. Un kā tas debatēs tika teikts, tātad te ir runa par investīcijām. Uh, Un kā jau Monikas Medu norādīja, te ir runa arī par struktūra reformām. Protams, eh, komisijai ir spēcīgi instrumenti, lai veicinātu eh, investīcijas un struktūra reformas dalību valstu līmenī. Un es gribētu izmantot šo iespēju, lai pateiktos Eiropas parlamentam, ka tas aktīvi aicina palielināt Erasmus budžetu turmākajā, nākamajā tātad Eiropas ilgtermiņa budžetā un gribētu arī atzīmēt, ka Fonderlajens kundz komisijas priekšsētātāji arī atbalsta šo virzību, un to mēs arī pārstāvam sarunās ar parlamentu un padomi. Runājot par struktūra reformām, protams, ka jums vēl būs uh, um, iespēja ar komisāru apspriest uh, pēc mēneša tālākos soļus, uh, bet tad uh, eh, sapratīsiet, ka komisija nenāks tukšām rokām. Mēs jau plānojam paziņojumu par Eiropas izglītības zonu, un tajā mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai iekļautu visus šos punktus, kas ir norādīti šajā dokumentā. Liels paldies! Tagad uh, noslēgšu uh, publisko sēdes daļu. Jā, vispirms es gribētu atgādināt jums, ka grozījuma iesniegšanas termiņš būs 27. janvāris 12 lūdzu tikai angļu valodā, jo mums pie šī dokumenta ir jāstrādā angliski, jo ir ļoti e, īsts laika grafiks. Paldies! Un es gribētu tagad lūgt visiem, e, kuri nevar palikt e, zālē, slēgtajā sēdē, lūdzu ātri atstājiet zāli, dariet to ātri un klusu.